tas gods nu, vadīt tālāko parlamenta darbību balsojumu skaidrošanas laikā. Mazliet nogaidījām, lai visi, kas vēlas piedalīties, paliek un pārējie savukārt var atstāt zāli. Aicinu vēl tos, kas ir palikuši zālē un turpina sarunas. Lūdzu, izejiet ārā no zāles, turpiniet sarunas tur. Mēs savukārt sāksim mūsu debates. Vispirms Jose Manuela Fernandeša un Udo Bulmana ziņojums par Eiropas Strateģisko investīciju fondu darbības īstenošanu. Pieci deputāti ir pieteikušies skaidrot savu balsojumu. Šam ziņojumam pirmais ir Nekova kungs, sociāldemokrāti. Lūdzu. Уважаеми господин председател, Priekšsēdētājiem Eiropas Stratēģisko investīciju fonds eh, darbos jau gandrīz divus gadus. Bet tomēr mēs joprojām jūtam šo dalījumu starp rietumiem un austrumiem. 16. gada jūlijā tika sniegts atbalsts 15 dalību valstīm. Un kopumā tas bija 91% no visa fonda, un pārējās valstis eh, tā saņēma tikai nelielu atlikušo daļu. Eiropas investīciju mm, fonds izmanto garantiju un fonda līdzekļus, lai veicinātu projektus eh, diezgan šaubīgiem tādiem mm, no iemesliem, vai viņi vispār eh, atbilst projektu atlases kritērijiem. Un tagad jau vairāk kā gadu mēs no Bulgāra partijas gerba dzirdam apgalvojums, ka šis fonds lūk palīdzēs mums eh, savienot eh, šos eh, valstu atšķirību līmeņus. Bet, diemžēl, nekas nenotiek, ir tikai PR kompaņas līmenī. Paldies! Meine deutsche Kollegen, ich glaube, dass Sie sehr godātie vācu kolēģi, jūs in, e, diskusija noteikti ir interesanta, bet lūdzu ne šeit. Tālāk Damato kundze, viena minūte. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Ja mēs atšķaidītu mūsu vīnu, tad tieši tas arī šeit notiek. Uh, šeit EFSI slavē tie, kas šo EFSI ir radījuši, un nekāda neatkarīga auditēšana investīcija programma liedlarībā nav darīta. Uh, Eh, tiešām ir pievienotā vērtība, ir mm, atbalsts izaugsme, vai tiešām tas tā ir bijis, vai tiešām šis multiplikātora efekts ir eh, noticis. Mm, tas nav mm, izvērtēts arī, cik daudz jaunas darba vietas ir, ir radīts, tas nav aprēķināts, diezgan neskaidri tas viss ir arī revīzijas. Eh, palāta saka, ka FC ir diezgan ierobežota ietekme, un ne tikai. Ļoti daudziem projektiem ir ļoti būtiski trūkumi. Ļoti daudz, kas ir darīts tieši fosīlo vielu līmenī, bet atjaunojumi resursi netiek atbalstīti un tiek izmantoti citi finansiāli instrumenti. Faktiski EFSI sniedz atbalstu bankām, un, un, un tāpēc mēs balsojam pret. Jums taisnība šī ideja par vīnu atšķaidīšanu ļoti interesanta ideja ir. Tālāk mums ir Hānana kungs. E, paldies. Vienmēr mēs runājam par naudu. Cik daudz naudas un laika mēs šeit pavadām šajā parlamentā domājot par e, naudas e, transferiem dažādiem, bet mēs nekad neaprēķinam, kā tas ietekmē cilvēkus, profesionāļus un cilvēks, kas dzīvo ārpus Briseles, kādu institūcijām, kas darbojas apkārt mums, kas. Uh, Eh, mums pat ir vesela vārnīca par to, kā mēs rotējam šo naudu. Eh, piemēram, grīdvārds mantkārība tiek e, izmantots, ka kāds cits paņem naudu, nevis ka, kas grib paturēt pie sevis. Arī vārds solidaritāte tiek izmantot, e, tad, kad e, Eiropas politiķi organizē šos naudas pārvedumus, bet man ir tikai tāds brīdinājums signāls, ja jūs balsojat par politiķiem, kas ir solījuši jums dot kāda cita naudu, un nebrīnaties, ka viņi paņem jūsu naudu un tērē kaut kam citam, vai arī paši priekš savām vajadzībām. Paldies, Hanan kungs. Tālāk ir Andrejs Mamīkins, lūdzu, vienu minūti. Uh, thank you, dear colleagues, I would like to pay. Paldies, kolēģi, es gribēju vērst jūsu uzmanību uz to, ka Eiropas strateģisko investīciju fonds devis labumus pārsvarā tām valstīm, kur nav trūkums pēc investīcijām un ir nevienlīdzīga arī geogrāfiskā izklājuma formula. Uh, pozitīvais no kohēzijas ir konkurence, uh, un mēs neredzam arī liels demokrātiskās izmaiņas. Ļoti daudz cilvēku cilvēki ir atstājuši Latviju, viņi, viņi ir noguruši, viņi nevar sagaidīt, kamēr mūsu ekonomika e, sasniedz rietumu līmeņus, e, viņi grib doties e, prom ar savām ģimenēm, un arī jauna darba paudze nedod īpaši nekādas cerības, tad mēs redzam skaistu, bet ļoti tukšu valsti. Latvijas ekonomikai ir nepieciešams šīs investīcijas no strateģiskā investīciju fonda, un sadali ir jādala bez diskriminācijas. Es atbalstu šo ziņojumu, jo jo īpaši ideju sniegt tehnisko palīdzību tām valstīm un reģioniem, kas ir saņēmuši mazāk no Eiropas strateģisko investīciju fonda. Paldies! Paldies! Paldies, ir priekšsēdētājs saka latviski. Tālāk Anna Zaborska, lūdzu. Ďakujem pekne, pán predsedā. Podporīlās. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Balsoju par šo ziņojumu, lai turpinātos FC fonda darbība. Runāja par to, kā atbalstīt investīcijas, projektus, kas vērsti uh, šajā pozitīvā virzienā. Ir daudz labu ierosinājumu, kā uzlabot jaunā instrumenta darbību, saziņu ar iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Uzskatu, ka investīciju vides uzlabojums nedrīkst būt tikai publisko investīciju jautājums, bet pirmkārt arī e, jāpiesaist ir privātie līdzekļi. Paldies! Ejam tālāk pie nākamā ziņojuma. Nikola Dantī ziņojums Eiropas sadarbīgās ekonomikas programma. Balsojumu skaidrojumu sāksim. Pirmais runās Sanīkungs. Paldies, eh, prieksēdētāji, vietnieka kungs. Es balsoju par šo ziņojumu, par Eiropas sadarba ekonomikas programmu, jo uzskatu, ka tas ir būtisks eh, solis šādas ekonomikas iedibināšanai Eiropā. Kāpēc? Tāpēc, ka tas veicina konkurētspēju un eh, tas eh, pozitīvi ietekmē arī strādājošo tiesības, vismaz tādā teksta redakcijā, kā to varam lasīt. Šajā ziņojumā daudz tiek runāts arī par lauku teritorijām, skrai apdzīvotām teritorijām, jo sadarba ekonomika lauku teritorijām un attālajiem reģioniem sniedz vēl neredzētas iespējas. Prieksēdētājs, paldies. Nākamais runātājs eh, Mamikina kungs, lūdzu. Thank you, Paldies! Sadarba ekonomika rada jaunas iespējas kā mūsu sabiedrībai, tā iedzīvotājiem un darba tirgumu Eiropas Savienībā. Lielākais izaicinājums tomēr ir adekvāti nodefinēt, kas tad ir sadarba ekonomika un ar to ir saistīti vairāka virkne citu svarīgu jautājumu - nodokļu jautājumu, darba tirgus jautājumi. Sadarba ekonomika ļauj cilvēkiem strādāt ļoti elastīgā režīmā, tādajādi cilvēki, kuri varbūt eh, nevar stāties eh, tradicionālās darba attiecībās, var izmantot eh, jaunās tehnoloģijas un jaunas platformas, lai nodarbotos ar sadarbu ekonomiku. Tomēr mums ir jāizvairās no tirgus kropļošanas un nevajadzīgas eh, atšķirību veidošanās starp tiem, kuri var un tiem, kuri nevar. Pie tām eh, nevajadzētu būt tā, ka sadarba ekonomika ir neparedzama. Es domāju tomēr, ka šis ziņojums ir solis pareizajā virzienā un to, virzienā un to atbalstīja. Paldies, saka priekšsēdētājs. Nākamā runātāja Anna Zaborska lūdzu. I'm sorry. Es atvainojos, saka priekšsēdētājs pats sevi labodams, mana kļūda. Neviens jau nav perfekts. Dodu vispirms vārdu Lūcijai Andersonai, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja vietnieks. Sadarba ekonomika tādās jomās kā ceļošana un brīvā laika pavadīšana attīstās ārkārtīgi ātri un rada jaunas kvalitatīvas darba vietas. Un tomēr ir jābūt attiecīgam noteikumu kopumam, kas <clears throat> atrunāta darba devēja un darba ņēmēja attiecības šajā jaunajā biznesa modelī. Vienlaicīgi nav skaidrs, kādā veidā tas attie attieksies uz nodokļu jomu, jo tas šobrīd nav atregulēts. Sadarba ekonomika ir uzteicama un tomēr. Arī ziņojumā parādās manas tikko pieminētās bažas un neskaidrības, un tomēr balsoju par to priekšsēdētājs. Paldies eh, Andersons kundzei. Atvainojos vēlreiz, ka es eh, jums nedevu vārdu pirmajai, bet tagad vārds Zaborskas kundzei lūdzu. Paldies, eh, prieksēdētāji kungs. Tom predloženu sprāvu. Jā, paldies. Es atbalstīju šo ziņojumu par sadarbīgo ekonomiku kaut arī ar zināmām pārdomām. Izlasot ziņojumu, man likās, ka nav nekādas atšķirības starp eh, tirgus ekonomiku un sadarbīgo ekonomiku. Man prieks, ka šādi pašiniciatīvas ziņojumi ļauj man raidīts eh, svaigu skatu, var teikt, kā, gluži kā jaunām acīm paskatīties uz to, kā ekonomika var iet, ietekmēt eh, sadarbīgas eh, ekonomikas principi. Eiropas likumdošana nodarbojas ar šo sadarbīgās ekonomikas jautājumu, arī droši vien darīs to nākotnē. Paldies! Paldies, paldies Zaborskas kundzei! Un tagad Pāriem pie nākamā ziņojuma izskatīšanas, tas ir Henas Virkunenes un Filipa Žuvā ziņojums tiešsaistes platformas un digitālais vienotais tirgus. Pirmajam dod vārdu Nekova kungam, vienu minūti lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs! Visiem ir zināms, ka uh, digitālais vienotais tirgus Eiropas Savienībā ir sadrumstalots, un tas neļauj Eiropas Savienībai adekvāti konkurēt starptautiskajā tirgū. Eksistē gan juridiskas nepilnības, gan arī zināmas grūtības pat lielas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem iesprāgties šajā digitālajā vienotajā tirgū. Pie tam MVU ir Eiropas ekonomikas mugurkauls. Uh, Es vienmēr esmu iestājies, un tas jau arī ziņojumā, par kur šodien balsojam, parādās par tiešsaistes platformām un digitālo vienoto tirgu, bet mums ir jāveicina arī MVU pieeja tiešsaistes platformām. Arī tā saucamie startupi ļauj iekonomēt, eh, veidojot uzreiz lielāku uzņēmumu. Uh, Šobrīd Eiropā daudz tiek runāts par 5G tīklu, bet, piemēram, Bulgārijas terijā, te, attālajās teritorijās nav pat 3G pārklājums. Tāpēc e, balsoju par šo ziņojumu. Paldies, saka priekšsēdētājs. Nākamais runātājs Saņīkungs. Lūdzu, vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Paldies par vēlreiz man doto vārdu. Ziņojums par tiešsaites platformām un digitālo vienoto tirgu ļoti aktuāls. Patiesībā digitālajā vienotajā tirgu viens no galvenajiem un vissvarīgākajiem priekšlikumiem ir visaptvaroša 5G tīkla izveide griežamies pie komisijas, lai tā atbalstītu šāda visaptveroša tīkla iedibināšanu it visur, lai arī lauku teritorijām, skrai apdzīvotām teritorijām būtu pieeja 5G. Tam ir būtiska, izšķirīga loma, ja vēlamies samazināt atšķirības starp lauku un pilsētu teritorijām un lai visiem būtu augsts dzīves līmenis. Es uzskatu, ka dalību valstīm ir jāpalīdz startupiem. Un arī Eiropas Savienībai ir jācīnās pret uh, datu neadekvātu izmantošanu un pret tā saucamajām nepatiesajām ziņām, kas pārpludina plašsaziņas līdzekļus. Paldies, saka priekšsēdētājs. Nākamais runātājs Kelī kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es balsoju par šo ziņojumu. Vēlētos pateikties eh, abiem referentiem Virkurens kundzei un Žuvāna kungam. Šie jautājumi ir ārkārtīgi būtiski, ja mēs vēlamies stiprināt Eiropas vienoto tirgu, pieslēdzot tam klāt tiešais platformas un digitalizāciju. Tas ir saistīts gan ar likumdošanas plaisām, gan arī ar noteikumu normiem, normām. Eiropas digitalizācija un sadarba ekonomika, arī datu datu nosūtīšanu uz digitālajām platformām. Tas viss notiek, bet nav pietiekami atrunāts. Tie ir izaicinājumi, bet eh, digitālais vienotais tirgus, esmu pilnīgi pārliecināts, eh, tā iedibināšana un pilnveidošana ļaus Eiropai konkurēt pavisam savādākā līmenī. Mēs eh, ITRA komitejā akceptējām šo ziņojumu, ceru, ka tas nāks par labu kā MVU, tā arī Eiropas Savienības iedzīvotājiem, lai dzīvo digitālais vienotais tirgus. Uh, Paldies, Kelī kungs! Nākamais uh, ziņojums, par kur būs balsojuma skaidrošana saistīts ar rezolūcijas priekšlikumu par humanitāro situāciju Jemenā. Farijas kungs nav zālē. Tad vārds Andrejam Mamikina kungam, lūdzu. Paldies, godātie kolēģi. Konflikts Jemenā nav populārs temats eh, Eiropas mēdījos. Tā ir mūsu selektīvā akluma pazīme. Tādēļ, ka pietrūkst koncentrēšanās Eiropas sabiedrībā. Problēma pastāv tikai tad, ja cilvēki sociālos mēdījos un televīzijā redz emocionāli tās atspoguļojumu. Ja nē, tad cilvēki par to nemaz nedomā. Politiķi var mierīgi turpināt neko nedarīt, lai atrisinātu šo asiņo konfliktu. Daudzi Eiropas politiķi neizsakās godīgi par situāciju Jemenī, dažu Eiropas Savienības dalību valstu politiskā elite ir interesēti um, ieroču tirzniecībā ar Saudārābiju, acīm redzot, nauda nesmird. Mēs eh, turpinam eh, uzkurināt šo konfliktu, turpinot tirgot ieročus. Mēs Eiropas parlamentā labprāt kritizējam citas valstis, bet neesam kritiski pret sevi. Atbalstīju visus eh, goja grupas un zaļo grupas grozījumu šai rezolūcijai. Paldies! Paldies! Mamikina kungam. Tālāk ejam pēdējā fāzē. O statucie i finansowaniu europejskich partii politycznych i Eiropas politisko partiju un fondu status un finansēšanu. Głos pan poseł Tibor Sanej, grupa SND. Tālāk, vārds Sanīkungam uz vienu minūtu, kā pirmajam. Paldies, priekšsēdētāji. Es atbalstīju šo rezolūciju par Eiropas politisko partiju un fondu statusu un finansēšanu. Piekrītu, ka ir zināmi trūkumi šai jomā, un tādēļ mums ir nepieciešams mainīt regulu 1410 par dalību politiskajās partijās. Es domāju, ka komisija jākoncentrējas uz šiem e, trūkumiem un regula jāgroza. Paldies! Tālāk vārds Šoidrovas kundzei. Děkuji, uh, vážený. Paldies, priekšsēdētāji. Es atbalstīju Eiropas parlamenta rezolūciju par Eiropas politisko partiju un fondu finansēšanu. Uzskatu, ka mums ir nepieciešama lielāka caurskatāmība. Demokrātijai ir nepieciešami demokrāti, brīvi un atbildīgi pilsoņi. Es domāju, ka tā ir kļūda, ka pašreizējā sistēma ļauj plaukt anti plaukt antieiropiskām partijām. Līdz ar to Eiropas komisija būtu jāpārskata pašreizējā regula. Īpaši atbalstu caurskatāmību attiecībā uz finansējuma nosacījumiem, tāpat arī ierobežojumu deputātu skaist, skaitam un skaidrai saistībai. Paldies! Un divi pēdējie, kas runās, abi no Slovākijas, no atšķirīgām frakcijām, Zaborskas kundze pirmā. Paldies, priekšsēdētāji! Pa parlaments prasa komisijai Eiropas politisko partiju un fondu regulējumu pārskatīšanu. Es piekrītu, ka zināmas izmaiņas ir nepieciešamas. Tomēr saprotu arī mazo politisko partiju bailes, kurām daži konkrēti grozījumi var atstāt graujošu ietekmi. Tāpēc esmu pārliecināta, ka mūsu parlaments un komisija būtu jārīkojas piesardzīgi. Eiropas parlamenta deputātiem šis process ir jāizvērtē un mums jābūt aktīviem. Mēs nevaram gaidīt līdz gala iznākumam, tekstam, kad vairs nav iespējams to grozīt. Uzskatu, ka noteikumi ir jāmaina tā, lai tie stātos spēkā ar nākamo sasaukumu. Paldies! Jā, paldies par jūsu uzstāšanos, un kā pēdējais runātājs balsojuma skaidrojumos būs Škripeka kungs. Lūdzu, jums viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Ik pēc dažiem gadiem parlaments cenšas mainīt Eiropas partiju noteikumus ne tikai daudz darba tiek ieguldīts un debates, bet arī tas nepalīdz stab demokrātijas stabilitāte Eiropas Savienībā. Tas ir mans domas pacelt skaitu deputātiem, kas nepieciešama partijas izveidošanai. Tas nepalīdz veidot dialogu starp eh, partijām un pilsoņiem. Tas rada iespaidu, ka ir jābūt daļai no Briseles burbuļa, lai varētu vispār pretendēt uz to. Nepieciešams 35 deputātus skaits, lai uh, E, veidotu politisko partiju, nu, tas nepalīdzēs šajā procesā. Mazās jaunās partijas nevienmēr ir pret Eiropas Savienību. Tas neapturēs ekstrēmu labējos grupējums, bet tas būs nedemokrātiski, jo tiek aizvērtas durvis visām jaunām partijām nākotnē. Tas nav tas signāls, kas mums būtu jāsūta saviem pilsoņiem. Paldies! Dakujam, džinkujem var. Jā, paldies, deputāta kungs. Paldies pēdējiem četriem deputātiem, kas ir palikuši zālē. Paldies tulkiem. Paldies mūsu darbiniekiem. Man bija liels gods vadīt sēdi. Novēlu jums labu apetīti un izsludinu pārtraukumu līdz 2015. Paldies! Thank you.